labojumu iesniegus saskaņā ar reglamenta e, punktu un, e, ja 24 stundu laikā no, e, no politiskās grupas vai 40 deputātiem vismaz netiks pret to iebilst, tas tiks uzskatīts par apstiprinātu un šīs sēdes protokolā arī būs atrodama attiecīgā informācija. Divas, divi rakstiskie paziņojumi, kurus parakstījuši parlamenta deputātu vairākums. Rakstiskais paziņojums numur 7 no 2016. gada par sadarbības uzlabošanu um, um, pazudušu bērnu uh, uh, glābšanai uh, es dalībvalstī, to iesniedza Zdehovska kungs un citi. 18 citi deputāti, un šī rakstiskā deklarācija ir saņemusi 465 saraksts. Kolēģis Kapūto ir iesniedzis rakstisko paņēmu numur 8 2016. gadā par diabētu. E, to ir parakstījis viņš un 26 citi deputāti un saņēmis e, deklarāciju 405 pārakstus. Un e, arī šie divi paziņojumi tiks ar sēdes protokolu publicēti un nosūtīti